Kolēģis, I... Kolēģi, vai jūs varētu lūdzu apsēsties savās vietās? To... Žurnālisti lūdzu varētu atstāt zāli pēc pirmajām divām minūtēm. Ļausim uh, nofotografēt komisāram at kandidātu sākumā, bet pēc tam lūgtu žurnālistus atstāt zāli. Tagad pie citiem paziņojumiem, pirms sveikšu mūsu viesi. Es gribētu lūgt tos, kuri piedalās uh, šajā uzklausīšanā, lūdzu nesēsties vietās, kurās ir uh, citi vārdi nolikti, kur citiem ir atstāta vieta, un uh, varat klausīties uzklausīšanu arī Jan 4Q1 zālē vai arī tiešsaistē parlamenta tīmekļu vietnē. Un tā kā Bieži, iepriekšējās izklausīšanās ir e, bijuši daudzas reizes, kad tiek aplaudēts e, uzklausīšanas laikā. Atgādināšu, ka šodien tikai deputāti drīkst aplaudēt, ja viņi e, to vēlas. Un tagad Ulfskogas kundze un es, mēs kopīgi vadīsim šo uzklausīšanu saskaņā ar mūsu reglamentu un vispirms es gribētu sveikt komisāra amata kandidāta kungu Valdi Dombrovski šajā ļoti interesantajā un ļoti svarīgajā uzklausīšanā mūsu divās komitejās Ekon un Emplu. Kā jūs zināt, tad uh, uzklausīšanu mērķis ir ļaut parlamentam īstenot savas līgumā noteiktās tiesības, balsot par komisāru kolēģiju, kas tiek iecelta uh, Un katra komisāra uzklausīšanā mums ir jāizvērtā komisāra amata kandidāta vispārējā kompetence, e, eiropeiskums, personīgā neatkarība un jānovērtē arī iespējas viņam um, um, pildīt savus pienākumus noteiktajās uh, jomās un viņu saziņas. Uh, Eh, prasmes un arī to, cik ļoti viņi atbilst eh, jaunās komisijas prasībām. Gribētu atgādināt arī, ka pirms uzklausīšanas komisāra amata kandidāts eh, rakstiski ir atbildējis uz sagatavotajiem jautājumiem. Rakstiskās atbildes ir izdalīts visiem deputātiem visās valodās un saskaņā ar procedūru. Uh, Kandidāts ir iesniedzis arī interešu deklarāciju, un juridisko lietu komiteja ir norādījusi, ka tai nav nekāda komentāra par komisāra amata kandidāta interešu deklarāciju, kas ir iesniegta. Šis uh, diskusijas struktūra būs kā parasti. Vispirms dosim vārdu uh, komisāra amata kandidātam, viņam būs atvēlēts nevairāk kā 15 minūtes ievadrunai un vēl 5 minūtes eh, noslēgumā noslēguma vārdiem. Un pa vidu būs 45 jautājumi, kurus uzdos deputāti. Un katram jautājumam atvēlēts 3 minūtes, 1 minūte jautājumam un 2 minūtes atbildēji. Gribētu atgādināt arī deputātiem, ka šīs eh, trīs minūtes uh, tiks ļoti strikti ievērotas, lai visi deputāti varētu eh, tikt pie vārda un uzdot savus jautājumus. Gribētu vērst jūs uzmanību arī uz to, ka tūkojums tiek nodrošināts 23 valodās, visi runātāji var eh, runāt savā dzimtajā valodā, un kā jau es teicu, līdzīgi kā citās uzklausīšanās, es gribētu jūs uzlu... Eh, es gribētu jūs lūgt runāt nepārāk ātri, lai varētu nodrošināt labu tūkojumu. Visbeidzot, par būtību. Komisāram paredzētie uzdevumi, Domgrovska kungam paredzētie uzdevumi ir īpaši svarīgi, proti vadīt e-, ekonomikas un monetārās savienības reformu, lai lab, veidot labāku pārvaldību, demokrātiskāku pārvaldību un cīnītos ar ekonomikas krīzi, panākot stabilitāti, izaugsmu un sociālo kohēziju. Ekon komiteja ir smagi strādājusi, lai sniegtu parlamenta ieguldījumu šajā e MS darba kārtībā un nākamnedēļ sāksim pārskatīt e MS ietvaru. Kopā ar jums un citiem atbildīgiem komisāriem mums būs jāidentificē, kā vislabāk varētu izmantot pastāvošos noteikumus, lai panāktu pareizo līdzsvaru starp stabilitātu un izaugsmi un veicinātu investīcijas un struktūrālās reformas. Mums ir eh, jāgūst eh, progres ekonomikas politikas koordinācijā, lai risinātu pastāvošo asimetriju starp eh, Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci monetārā politikā un ekonomikas politikas koordinācijas kompetences. Un visbeidzot, mums ir jāstiprina sociālā dimensija mūsu pārvaldības ietvarā. Šis parlaments ir aicinājis veidot jaunu Eiropas sociālo paktu. Un tagad īsi došu vārdu Ulfskauskas kundzei, kas ir Empula priekšsēdētāja. Paldies, un es eh, izteikšu tikai pāris piezīmes nodarbinātības komitejas vārdā un darīšu to savā dzimtajā valodā, zviedru valodā. EUs inre marknad eh, med fri rörlighet är en grundbult i Cienītās eh, dāmas, godātie kungi, brīva preču personu eh, aprite, tas nozīmē ļoti lielu potenciālu izaugsmai, kas ir tik ļoti nepieciešama Eiropas Savienībā, lai viss darbotos efektīvi Eiropas Savienībai jāaizsargā darba ņēmēji Un tas nozīmē, ka darba devēja patvaļa jāierobežo, lai nebūtu nelojālas sociālas konkurences un lai kolektīvie līgumi tiktu ievērot. Eiropas Savienībai jābalstās uz strādājošu sociālo dialogu tajās valstīs, kur tas ir nepieciešams, lai pārvarētu krīzi. Mums nedrīkst, mēs nedrīkstam ierobežot sociālo jomu. Mēs atceramies Laval lietu un citus lietas, kas tika izskatītas, un tur ir skaidrs, ka sociālais dempings nedrīkst tikt pieļaukts. Visādi citādi tiek apdraudēti sociālajais sasniegumi, ir jāievēro Eiropas Savienības noteikumu un normas vienmēr un visur, neko citu nevar akceptēt. Mēs uh, domājam, ka darbinieku nosūtīšanas direktīvi, direktīvi jāievērš visās dalībvalstīs tādā veidā, lai šī direktīva dotu ieguldījumu tam, ka sociālajam dempingam Eiropas Savienībā nav vietas. Mums ir nepieciešams strādāt arī, lai par vienādi veiktu darbu būtu maksāts vienā, vienāda alga, lai uh, atalgojums būtu vienāds. Sociālais dialogs, Dabrovska kungs, arī būs jūsu atbildības joma. Eiropas komisijas priekšsēdētājs jau ir devis solījums šajā jomā, un nozīmīgi ir tas, lai um, kolektīvo līgumu tiesības tiktu saglabātas, kā arī tiesības uz uh, Uh, streiku un streiku pārtraukšanas procedūra, kāda ir šajos uh, dokumentos jau konstatēta. Nedrīkst uh, pieļaut mazākas algas un sliktākus darba apstākļus. Un tagad es gribētu dot vārdu komisāra amata kandidātam Valdim Dombrovskim. Viņam